Hello everyone! Hello everyone! Sveiki visiem! Hello everyone! If you wanna... Lūdzu, ieņemiet vietas. And start. Tā, lai mēs varētu sākt sanāksmi. Nu, vienam otram vēl pēc šīs sanāksmes paredzēts trialogs, tāpēc es augstu vērtētu to, ja jūs varētu rīkoties efektīvi apsēsties un mēs varētu sākt darbu. Paldies jums! Mm, tiešām redzu plašu interesi par šo tēmu. Augstu vērtēju jūsu aktivitāti un izglītību šovakar. Gvaltjērī kungs nevarēja šodien pievienoties mums, un tāpēc manā ziņā ir šo kopējo sanāksmi novadīt. NB un Ekon komiteja kopā runās par regulējumu izveidi ilgspējīgi ieguldījumu veicināšanai. Ļoti interesanta tēma, svarīga tēma. Pirms sākam balsošanu, gribu lūk jums teikt, vai jums vaicāt, vai kādam ir iebildumi pret darba kārtību. Nē, tad to skatām par apmistiprinātu. 19 valodas pieejamas šovakar tulkojumam, kā vienmēr. Šis dokuments ir pieejams arī elektroniski, un sanāksme tiks translēta tiešsaistē. Tāpēc, nu, uzvedieties labi. Iepriekšējo protokolu sanāksmes 6. decembra un 22. janvāra sēžu protokoli ir jūsu rīcībā vide komiteja, un ja nevienam nav iebildumu līdz šīs sanāksmes beigām, tad šie protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Paldies līdz ar to! Nu, lūk, tik daudz ievada vietā. Un uzreiz varam tālāk pāriet pie balsojuma. Ceru, ka esat paņēmuši līdzi arī savas balsošanas kartītes. Ja, ir tā? Ļoti labi. Un pirms es vēl sāku balsošanu, Pervanša Bereša vēlas mūs uzrunāt. Lūdzu, Pervanš, gribēju tikai atvainoties, man nav līdz balsošanas kartītes, līdz ar to jums būs jāpieskat man balss eh, um, citādi. So, okay, man... Jā, nu jūs nesat atnākusi sagatavoties, bet nu labi, jums taps piedots. Katrā ziņā ņemsim vērā to, kā jūs norādīsiet savu balsi, un uh, jums arī tas tiks pavaicāts. Sekretariātam lūkšu vienkārši paraudzīties jūsu virzienā katru reizi, kad tas būs nozīmīgi. Un tātad. Regulējuma izveide ilgtspējīgs ieguldījumu veicināšana, ieguldījumu veicināšanai. Tas ir regulas priekšlikums Eiropas parlamentu un padomes tiesību aktam. Pirmām kārtām 124. grozījums par pret atturas noraidīts. A kompromis grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. And the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Nu, lūk, tāda ir rezultāta. Rezultāti jūs acu priekšā. Madam Berež. Berež kundze, vai jūs bijāt par vai pret? Jūs bijāt par. Well, so it's still rejected. Tik un tā noraidīts. Pat ar to, ka Berež kundze ir par, jo ir vienāds balsu skats skaits par viens pret, tad priekšlikums noraidīts. Līdz ar to pāriem pie A2 kompromisa grozījuma. Lūdzu kārtību zālē. Jūsu tie ir tik daudz, vairāk par simt cilvēku balso šobrīd. Tātad A, otrais kompromiss par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski arī šoreiz. And the vote is Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtajā lapusē manā balsošanas sarakstā saka priekšsēdētāji B kompromisa grozījums par Šis B kompromisa grozījums paredzēt ar mutisku grozījumu, ko pieprasījusi Tautas partija. Mutiskas grozījums jūsu priekšā, vai kāds ir pret šo mutisko grozījumu? Jūs esat pret šo mutisko grozījumu, ja vairāk par septiņiem deputātiem ir pret mutisko grozījumu, tāpēc mutiskais grozījums nevar tikt nodots balsošanai. Līdz ar to balsosim par B kompromisu grozījumu bez šī mutiskā grozījuma. Tātad, kurš ir par B kompromisu grozījumu? Pret, atturs, es teiktu, ka noraidīts, bet nu labi, pārbaudīsim elektroniski. And the vote is... Beidzam balsot. Lūdzu, klusums zālē. Noraidīts. Pārējiem pie B2 kompromisa grozījuma, kas par pret atturs pārbaudīsim atkal elektroniski. Dabauties jau. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sastajā lapusē 315. grozījums par pret atturas noraidīts. 316. A, ah, nē, tas bija identisks ar iepriekšējo atvainojiet, līdz ar to C kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. CA kompromisa grozījums par pret atturs noraidīts. Vēlties pārbaudīt, labi? Pārbaudīsim elektroniski. Vienkārši gribēju, nu, mēģināt it kā pati pieņemt šo lēmumu, raugoties uz jums. Beidzam balsot. Un ir noraidīts. Jā. CA2 kompromisa grozījums par, pret, atturas Pārbaudīsim elektri, elektroniski arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D kompromisa grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. D2 kompromisa grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. šķiet 13. lapuse. DA kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. E kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. F kompromisa grozījums par pret atturas noraidīts. Vēlties elektroniski pārbaudīt, labi. Nepiekrīt jums, jā. Tas ir kompromiss grozījums, un jūsu tiesības ir pārbaudīt to balsojumu. Beidzam balsot. Man paveicās, jūs esat par, tad pieņems par vienas balss pārsvaru. Yeah. Okay, okay, okay. Please do not protest. Lūdzu, nekādus protestus Berešas kundzei nebija kartītes, un viņa teica, ka viņa atbalsta šo kompromisu grozījumu. Neko nevar darīt, tad ir 53 balsis par. Bet, nu, katrā ziņā ļoti tuvu. Elektroniski 52 pret 52. F2 līdz ar to atkrīt. Pārējām pie FA kompromisa grozījuma 17. lapusē par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. The vote is open and it's. Un beidzam balsot. Noraidīts. Amārs kundze. Es arī aizmirsu savu balsošanas kartīti bet biju pret šo. Bet ko tad jūs darījāt iepriekšējā balsojuma laikā? Vai jūs bijat par vai pret? No, no, no, no, no. I saw her raising the hand, but I didn't ask what she wants. So... Es redzēju, ka viņa bija pacēlus roku, bet es nevaicāju viņai, ko viņa vēlas teikt. Nu, jebkurā gadījumā. Par FA kompromisu, par F kompromisu, kā jūs balsojāt? Order! Kārtību zālē. Ja viena balss ir pieejama vienu reizi, tad arī citas reizes tieši tāpat atvainojiet. Bereškunds, ko jūs vēlties? Priekšādātāji. Es gribēju izteikties par šo lietu. Priekšsēdētāju amats ir ārkārtīgi svarīgs un uh, ļoti delikāts. Un tā kā jūs kā priekšādātāji paziņojāt, ka šīs konkrētais kompromisa grozījums ir pieņemts, tad līdz ar to visa veida balsošana par to ir beigusies un vairs nevaram pie tā atgriezties. Bereš. Bereš, skundze, es saprotu, ko jūs sakāt. Jo, protams, ka šeit māc būt tas diezgan liels troksnis un uh, jūs esat arī pati vadījusi komiteju un zinu, ka jums ir plaša pieredze. Uh, Bet tā kā es redzēju, Komārs kundze ceļ roku jau pirms šī balsojuma noslēguma, un es vienkārši viņai nedevu tai brīdī vārdu, es domāju, ir tikai godīgi viņai vajadzētu, kā viņa vēlējās balsot par šo. Es atvainojos, tas ir tikai un vienīgi godīgi. Ne visiem ir līdzbalsošanas kartītes, un tas var būt tiešām um, mulsinoši. Es, protams, vislabāk gribētu, lai visiem būtu šīs kartītes līdzi, un elektroniski viss būtu skaidrs un gaišs. Viņa pacēla roku, un es vienkārši viņai nedevu vārdu tajā brīdī. Tātad F kompromiss. Es atvainojos, priekšsēdētāji, respektīvi manā ziņā ir tagad pieņemt lēmumu par to, kas notika ar F kompromisu grozījumu. Jums ir iespēja, protams, balsot vēl vienreiz, bet ir jāņem vērā visi, kuriem līdz nav balsošanas kartītes, un tāpēc vēlreiz balsosim par F kompromisa grozījumu. Balsojums atvērts elektroniski. Sākam balsot. Kā jūs, Bereškundz, balsojat? Lai varam ņemt jūsu balsu vērā. vērā. Jūs balsojat par? Kam vēl nav kartītes? Omārs Kundze, jūs balsojat pret, bet beidzam balsot. Noraidīts. Okay, uh, sorry, so that... Es atvainojos. Tālāk FA kompromisa grozījums. Nu, nē, ja noraidīts, jābereša skundze. 178. pants ir laz, reglamentā pateikts tāds. Priekšādātājs paziņo, kad ir balsojums uzsākts, kad tas ir pabeigts, un tad, kad tiek pa, pateikts, kāds ir balsojuma rezultāts, to starp arī no priekšādātāja puses vairs nekāda pārmetuma un grozījuma šāda balsojumā pieņemta nevar tikt. Un, ja priekšādātājs Līdz ar to nevar pēc balsojuma izteikties tajā brīdī, kad tiek pateikts, kā ir nobalsots, tas ir pieņemts fakts un viss. Priekšsēdētājs saprot, ko jūs sakāt ja cilvēki nevēlas ņemt vērā šīs balsis, tā bija mana kļūda, jo es neņēmu vērā kādu, kas bija klāt un balsoja, tā bija kļūda skaitīšanā Bereses kundze. Un tāpēc mēs šo balsojumu īstenojam vēlreiz, tāpēc, ka tā bija kļūda skaitīšanas procesā. Tas nav tā, ka es vienkārši vēl vienreiz nodru, īstenoju balsojumu, tāpēc, ka man nepatīk balsojuma rezultāts. Nē. Ne. Es vienkārši kļūdas pēc neņēmu vērā kādu, kas bija klāt un kur balss, tāpēc nepieskaties. Ļoti atvainojos. Lūdzu. Priekšādātāji. Vai manā rīcībā informācija ir pareiza, sakot, ka tikai priekšsēdētājs ir tas, kurš tādā gadījumā izl... gala lēmumā pieņem uh, lēmumu par to, vai balss bez balsošanas kartiņas ir pieņ pieņemama vai nē? Jo jeb galu galā varbūt priekšāds var lemt par to, ka balsot var tikai tie, kam līdz ir balsošanas kartiņas. Ja jūs sakāt, ka pervanšas verzes balss ir pieņemama šādā veidā bez skatīts, tad tā būtu jāpieņem arī Omārs kundzes balss. Jā, paldies par šo atbalstu. Jā, tieši tā. Jo es ņēmu vērā Berešas kundzes balss, tad man jāņem līdzi arī ir mm, otras kundzes balss. Līzes kungs, nu labi, parunāsim par to visu Man ir tāds visai steidzams lūgums Berešas kundzei. Parasti prakse bija NV kodetējā ir tāda, ka tiem, kam nav līdz NV um, balsojuma laikā balsošanas kartītes, eh, šī balss vērā ņemta netiek. Jums tika izdarīts izņēmums un jūsu balss tika ņemta vērā un tāpēc beidziet lūdzu tagad protestēt un ļaujiet šim procesam balsošanai virzīties uz priekšu. Madam Rīs! Rīsas kundze, priekšēdētāji. Nu, es jūtu, atmosfēra ir nokaitusi. Es piekrītu Perešas kundzei Te nav runa par to, vai var vai nevar balsot ar balsošanu skatīt. Jautājums ir par to, ka jūs paziņojat, kāds ir balsojuma rezultāts, paziņojat oficiāli un saskaņā ar attiecīgo reglamentu pāntu. Tā tas ir arī plenārsēdē, kad tiek balsojuma rezultāts izziņots. Atgriezties vairs pie balsošanas un vēl vienreiz to mainīt nedrīkst. Tas nav jautājums par to, vai kādam ir vai nav balsošanas kartītes. Reglaments saskaņā ar um, 164. pāntu to paredz. Vēl kāds vēlas izteikties. Lūdzu, kungs, jūs zāles um, aizmugurē. Priekšādātāji. Jums ir tiesības pieņemt lēmumus par to, vai tiek ņemts vērā balsis, kam ir balsošanas skatīts vai nē. Jūs piekritāt, ka tā tas būs, un balsojumu jūs slēdzāt. Un šobrīd nevar būtu tā, ka priekšādātājs piecus deputātus vairākas minūtes pēc balsojuma beigās tomēr sauc pie vārdu un saka, hmm, varbūt kāds to redzēja, es viņu neredzēju, es kā deputāti viņu neredzēju, es nevaru uz visiem paskatīties. Nē, tādā veidā mēs nevaram šeit balsojumā iesaistīt vēl citus cilvēkus un līdz ar to manīt balsojuma rezultātus. Neviens šeit neienāca zālē pēc balsojuma uzsākšanās. Es vienkārši Somersas kundzi neredzēju. Viņa bija pacēlusi roku, es viņu neredzēju, pēc tam es viņu ieraudzīju un godīgi sakot, tad, kad mēs veicām balsojumu, vēl vienreiz jūs redzējāt, ka vairs nebija vienas vai divu balstu starpība, bija piecu balstu starpība, un tāpēc es ļoti atvainojos, bet beigu beigās tas ir jūsu pašu balsojums, jūsu balsis. Vai jūs balsojat par vai pret, tas ir jūsu lēmums. Ko, Bereškundze, jūs vēlaties? Jūs vēlaties slēpties aiz kļūdas, aiz tā, ka viens no jūsu kolēģiem ar balsi netika ņemts vērā? Ja jūs tik strikti izturties pret šī balsojuma rezultātiem, nu tad es nezinu, cik tad vajadzētu būt šeit šim palsu pārsvaram. Es vienkārši kolēģi nepamanīju, atgriezos pie šī punkta, un tāpēc es ļoti atvainojos, bet savu lēmumu šai jautājumā nemainīšu. Tāpēc lūdzu, paši balsojiet, rīkojieties, un tas arī viss jūs esat šeit, lai balsot. Visiem ir tiesības balsot. Un es neredzēju Somers skundzi, un es atvainojos par to. Tas ir jūsu balsošanas rezultāts. Es taču šeit nesagudroju neko un negrozu. Tas ir jūsu klātesošo balsojuma rezultāts. Neslēpieties aiz citu kļūdām. Un nemēģiniet vinēt balsojumā, kurā jums nav vairākuma. Es ļoti atvainojos. Ja jūs nevēlaties tālāk turpināt balsojumu, jūs varat nebalsot, bet tālāk mēs balsosim par F2 kompromisa grozījumu Berešas kundze. Es nezinu, kā jūs darbojaties ekon, nezinu, kā Gvaltjērī to dara. Es atvainojos, bet mēs tagad rīkosimies tā, kā es uzskatu par labāku. Es esmu šīs sanāksmes priekšādātāja un vairs otrais jums vārdu nedošu. Es ļoti atvainojos, bet tā tas būs. Un tāpēc ķersimies klāt. F2 kompromisa grozījums. Kas par? Mēs nobalsojam par F, tagad balsojam par F2. Kas par F2? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. And it's closed. Beidzam balsot. Beržas kundze nebalsoja, Somers kundze tagad balso, viņa ir par. Un rezultāts ir tāds, ka F2 kompromisa grozījums ir pieņemts. Pāriem pie FA kompromisa grozījuma. Kas ir par? Kas ir pret? Pārbaudīsim elektroniski.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 Nice for favor? you to join us. Sorry. Yeah. Okay. How are you voting? Yeah. I voted. Tad kā jūs balsojat? Es balsoju par. Cik tad balsu šeit ir bez kartītēm? Somersas kundze pret, tad viens otru te mm, atsver, nu tā tad noraidīts. FB kompromisa grozījums, kas par? Pret? atturs noraidīts. FB2 kompromisa grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. And it's one closed, and we have uh, one, uh, sorry. two against, one in favor divi par viens pret no balsīm, kam nav, kas nav ar balsošanas kartītēm, bet pieņemts. G kompromisa grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. H kompromisa grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. I kompromisa grozījums par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kompromiss I. And we have uh, one in favor, Viena balss bez kartītes par, viena pret. Beidzam balsot. Noraidīts. I divi kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. J kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. K kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. K divi kompromisa grozījums par, pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski kā divi. And it's closed and we... Beidzam balsot, viens par viens pret bija arī bez kartītēm noraidīts. L kompromis grozījums par pret atturas. Es atvainojos. tā kā, kā divi tika noraidīts, mums jābalso par grozījumiem atsevišķi. Tātad 494. grozījums par 494. Pret atturs noraidīts. 495. par pret atturs noraidīts. 498. par pret atturs noraidīts. 497. par pret atturs norādīts. 498. par pret atturs norādīts. L kompromisa grozījums tālāk par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And it's closed. Beidzam balsot. Viena balss par vi... norādīts. L2 kompromisa grozījums par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski. L2 kompromisa grozījums. Viens par divu pret bez kartītēm. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie M kompromisa grozījuma. M kompromisa grozījums par, pret, atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. We have uh, one against, two in favor. It's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. M2 kompromisa grozījums par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens par divu pret, bez kartītēm pieņemts. N kompromis grozījums par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmitā lapuse NA kompromis grozījums par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Divi par viens pret. Bez kartītēm beidzam balsot. Piecdesmit pieci pret piecdesmit seši noraidīts. NB kompromis grozījums. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. X kompromis grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Noraidīts, noraidīts, atvainojos. Tālāk 554. grozījums divās daļās. Nē, vidējā daļa tikai. Pirmā daļa atkrīt, otrā daļa. Nē. Mums jābalso par to. Otrā daļa. 554. grozījuma otrā daļa par. Pret atturas noraidīts. Vai par vidējo daļu mums vēl jābalso? Jā, jābalso par vidējo daļu. Labi. Vidējā daļa. 554. grozījumā. Tomēr atkrīt. Labi, atvainojoties, atvainojos, atkrīt. Man būtu paticis balsot par vidējo daļu pirmo reizi dzīvē tā sanākt. Nu tā tad. 555. grozījums tālāk. Pirmā daļa. Par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk. O kompromisa grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Es domāju, ka pieņemts, bet tomēr drošības pēc pārbaudīsim. Sākam balsot. Viens pret. Un cik bija par? Jūs dabūjat kartīti. Labi, viens par, viens pret. Beidzam balsot. Pieņemts. Kā jau es teicu. 34. lapuse P kompromisa grozījums. Par pret atturas pieņemts. Q kompromisa grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viena balss par, viena pret, bez kartītēm. Beidzam balsot. Noraidīts. Q2 kompromisa grozījums līdz ar to par, pret, atturas, Pārbaudīsim elektroniski arī šoreiz. Es, protams, varu pateikt tā vai šādi, tā vai citādi, bet tad visi sāks protestēt. Pārbaudīsim labāk, jā. Viens par viens pret, pieņemts. Pāriem pie R kompromisa grozījumu par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viena balss par vienu pret bez balsošanas kartītes. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas nozīmē, ka jābalso par grozījumiem, kas tika šai kompromisā ietverti. 123. par, pret, atturas, noraidīts. 648. par, pret, atturas, noraidīts. Es kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārējiem pie apsvērumiem. AA kompromisa grozījums. AA kompromisa grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viena balss par, viena pret bez kartītēm. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 125. par pret atturas noraidīts. 128. par pret atturas noraidīts. AB2 kompromisa grozījums par pret atturas noraidīts. Tādā gadījumā 127. grozījums par pret atturas noraidīts. 128. par pret pret atturs norādīts. 129. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 129. grozījumu. Īsti nesapratu. Vote is closed. One against. Beidzam balsot. Viens par viens pret bez kartītēm. Noraidīts. 130. par pret atturs noraidīts. 131. par pret atturs noraidīts noraidīts. AB kompromisa grozījums par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Viens pret viens arī bez kartītēm noraidīts. Tas nozīmē, ka jābalso par grozījumiem. Pirmais par, pret, atturs noraidīts. 132. par, pret, atturas noraidīts, 133. par pret atturas noraidīts, 134. par 134. Es pārteicu, es pateicu 5. Ja? Mm. 100 par pret. At, pārbaudīsim elektroniski. 134. Beidzam balsot. Viena balss par vienu pret, ja? No tautas partijas viens viena balss par daudz, kādam jāizņem kartiņa. Jeb Somers skundz vienkārši neskaitam. Tagad viss kārtībā. Pieņemts. 135. par, pret, atturas, noraidīts. Lūdzu koncentrēties un celiet rokas. Vismaz tā, lai es varu redzēt. 136. par, pret, atturas noraidīts. 137. par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais. Labi, pārbaudīsim otro grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl plus viens. Trešais grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. Ar tieši tādu pašu vairākumu. AC kompromis grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 139. grozījums par. Pret. Atturs norādīts. Ceturtais par pret atturs noraidīts. AD kompromisa grozījums par pret atturs teiktu, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Zomers kundze, kā jūs balsojat pret? Ā, jūs dabūjāt kartīti, cik labi. Berešas kundze, ko jūs darāt? Jūs rādat roku, jā, jūs par. Beidzam balsot. Viena balss par bez kartītes. Pieņemts. AE kompromis grozījums. AE kompromis grozījums par. Pret atturas. Pieņemts. AF kompromis grozījums par. Pret atturas. Noraidīts. 149. grozījums par pret atturas norādīts. 150. par pret atturas pieņemts. 151. Nē, tas atkrīt. AG kompromisa grozījums. Atkrīt 151. AG kompromisa grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Šis balsošanas saraksts man svešs, tāpēc tas nav tik vienkārši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad tādā grozījuma. Septītais par pret atturs pieņemts. 152. atkrīt, pārējiem pie 154. 154. par pret. So listen, people, is... Ļaudis, ieklausieties, nu, Alieta man saka, ka mums ir jābalso, jo tas ir kā papildinājums savietojams. 154. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektronis. I'm sorry. It's in favor one. Viena balss par. Nu tad pieņemts, jā. 155. Par. Pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Viena balss bija pret. Noraidīts. 158. par pret atturas noraidīts. AH kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. AI kompromisa grozījums par pret pārbaudam elektroniski. AI kompromisa grozījums. Plus viena balss par. Beidzam balsot. Pieņemts. AJ kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. AK kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. AL kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski AL kompromisa grozījumus. Sākam balsot. Plus viena balss bez kartītes. Beidzam balsot. Pieņemts. AM kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. AN kompromisa grozījums par, pret, at, pie, atturas pieņemts. AO kompromisa grozījums par, pret, atturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Nu tad par grozījumiem. 179. par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudam 179. grozījums elektroniski. Liberāļi bija pret. Beidzam balsot. Viena balss vēl pret, noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 180. par, pret, atturas, noraidīts. 181. At 182. Simt astoņdesmit pirmais astoņdesmit par pret tātad noraidīts. 183. par pret atturas noraidīts. 184. par pret atturas noraidīts. Labi pārbaudam elektroniski. 184. grozījumu sākam balsot. Liberāļi bija pret. Bereškundze. Mhm, uh -huh, viena balss vēl pret. Beidzam balsot. Noraidīts. Taču teicu, liberāļi balsoja pret. AP kompromiss grozījums par. Pret. Tagad EKR balso pret pieņemts. AQ kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. AR kompromisa grozījums par pret pārbaudam elektroniski AR kompromisa grozījumu. Beres skundze balso par. Beidzam balsot. Noraidīts. 57 pret 57, ņemam vērā Berešas kundzes balsi. Noraidīts. Pārējiem līdz ar to pie grozījumiem. 18. par. Pret. Atturs. Pārbaudam elektroniski 18. grozījumu. Plus viena balss bez skartītes. Beidzam balsot. Pieņemts. 194. par pret, atturas pieņemts. Pārbaudam elektroniski 194. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi, ka pārbaudījām. Paldies, Ivo. 195. par. Bet lūdzu izteiksmīgāk rādiet, celiet rokas. 195. par. Pret atturas. Nu, visas pārējās grupas pret noraidīt. 196. par pret atturas noraidīts. Kompromiss AS par pret atturas pārbaudam elektroniski. AS kompromisa grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot un viena balss vēl plusā. Noraidīts. Līdz ar to par 19. grozījumu par, pret, atturas noraidīts, 198. par, pret, atturas, pārbaudam elektroniski, 198. sākam balsot. Viena balss vēl pret, beidzam balsot, nu šķiet visi vairs nebalso. Noraidīts. 197. par pret, atturas. Es teiktu, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski tomēr sākam balsot. Sockets, is... Redzu, ka esat ievietojuši kartītes, bet šeit visi nebalso. Viena balss vēl ekstra pār noraidīts. 199. par pret atturs noraidīts. AT kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. AU kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. AV kompromisa grozījums par pret pārbaudam elektroniski. AV kompromisa grozījumu sākam balsot. And we have uh, one. Un viena balss par. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to par grozījumiem. 21. par pret. Pārbaudam elektroniski 21. sākam balsot. Vienu par um, beidzam balsot. Noraidīts. 207. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 26. Kas par? pret atturas pieņemts. 208 par pret noraidīts. 209 par pret pieņemts. 210 par pret. Pārbaudīsim 210. To sākam balsot. Viens pret. Beidzam balsot. Visi atkal nebalso. Pieņemts. 22. kas par pret atturas. Sociālisti neko nerāda, jūs atbalstat. Pārbaudīsim 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Plus viena. Pieņemts. Kompromiss A dubult V. Par pret. Pieņemts. AX par pret atturas pieņemts. AY A pret. Pārbaudīsim. AY pārbaudīsim. Sākam balsot. Plus viena balss. Beidzam balsot. Pieņemts. AZ par pret EPP jūs esat par, tad pieņemts. 223 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 3A, kas par, pret, atturas, pieņemts. 3B par, pret, atturas, pieņemts. CCC pār pret atturas pieņemts. Nu, tas ir tā kā Brexits. Trīskāršie balsojumi DDD par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim DDD. plus viena balss. Beidzam balsot. Pieņemts. EEE e, e, e pār pret atturas pieņemts. 242 pār pret atturas pārbaudīsim 242. plus viens. Noraidīts. FFF par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim FFF, kas balsojam. Pēdējā lapa, koncentrējieties. Visi balsojam elektroniski. Viens, viena balss par. Visi nav balsojuši. Beidzam. Viena balss par. Pieņemts. 28. pār, pret, pārbaudīsim. Pusviena balss. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad jūs atkal balsojat. Iepriekšējā jūs nebalsojat. Vismaz daži. Ekāpt, kundze, jūs gribat kaut ko teikt? Vai mēs varētu visus rezultātus pārskatīt piecas minūtes? 5 minūtes par ilgu, saka priekšsēdētāji. Jūs esat referents, jūs zināt, kas ir. 3 minūtes dod jums. 5. Nu, mums referenta viedoklis jāņem vērā, tad pārdomāsim rezultātu. Vote, ready, people... Nu, tagad galīgais balsojums. Esat gatavi? Galtieri kungs arī parādījies, lai viņš vada šo ļoti sarežģīto balsojumu par sarežģīto ziņu. Nu tad lūdzu, lūdzu, Diemžēl transports uz Strāsbūru nebija īpaši veiksmīgs. Tā tad varam balsot personālais balsojums. plus viens, mīnus viens, Bereša kundze. 52 pār 44 plus 1 pret 19 atturās, tā tad pieņemts. Paldies visiem! Ar to arī sēdi beidzam.